Good morning, everybody. Labrīt. Az ülést megnyitom. Az első napirendi pontunk kiel... Pirmais darba kārtības punkts šodien ir Nikolas Kīls Nilsenis ziņojums sievietes un klimata pārmaiņas. Madam Rapporteur, you have four minutes. Euh, Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, Gribu pateikties